Liliānas Rodrīgesas ziņojums par iespēju radīšanu meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību. Vārds referentei četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt paldies eh, deputātiem, kas iznieguši iekūdījumu šajā ziņojumā. Bija svarīgi uh, lai šis darbs tiktu veikts, lai mums būtu ziņojums. Svarīgi bija arī, kā meitenes un sievietes mūsu diskusiju centrām. Šādā veidā mēs varam nodrošināt, ka turmāk visi efektīvi varēs izmantot savas tiesības ne jau tikai teorētiski. Daži teiks, ka situācija ir uzlabojusies, salīdzinot ar situāciju pirms dažiem gadu desmitiem, un ka tā kļūs vēl labāk. Jā, tas tā ir, bet uh, situācija ir mainījusies tikai lēnām. Arī šeit Eiropas Savienībā miljoniem sieviešu dienu no dienas jūt, ka vēl ar vienu turpina pastāvēt diskriminācija. Mēs ar šo ziņojumu mēģinām veidot uh, tādu kritisku apziņu lai tiktu aizmirst aizspriedumi, ir jāsāk strādāt jau ar bērniem. Jauni cilvēki, kas ir saņēmuši attiecīgu izglītību, var mainīt sabiedrības struktūru. Tādēļ mums nevajadzētu baidīties. Mums ir starptautiskā sieviešu diena, kad par to ir runāts arī par izglītības jautājumiem ir runāts kā par centrālo jautājumu. Izglītības iestādes ir iestādes, kas vislabāk spēj virzīt uz priekšu izglītību un demografisku attīstību, bet vienlaikus ir arī tādas skolas, kuru līdztiesība netiek izvirzīta kā galvenais mērķis. Izglītība visās jomās, arī visos izglītības plānos ir jāņem vērā. Ir jaunas sievietes un meitenes, kas vēl šodien tiek diskriminētas. Un tas notiek Eiropā, kas par sevi domā, ka tā ir civilizēta Eiropa. Mums ir vajadzīga līdztiesība Tādēļ jau sākumā esmu izvirzījusi divus mērķus. Pirmkārt, panākt līdztiesību izglītībā meitenēm. Ir arī Stambuls konvencija, tur ir izvirzīti pieci galvenie mērķi. Mums ir vajadzīga tāda skola kultūra, kurā būtu līdztiesība, ir jāpārstrādā mācību plāni. Uh, un uh, ir jāpanāk arī līdztiesība lēmumu pieņemšanas procesā, arī profesionālajā jomā. Svarīgi ir, ka sievietes un jaunas sievietes strādāt zinātnes jomā, kā jau tikko tika stāstīts. Lai nodrošinātu arī jauno sieviešu ekonomisko neatkarību, tie ir mērķi, par kuriem mēs varam vienoties, neraugoties uz mūsu ideoloģiskām atšķirībām. Mums ir jābūt ambicioziem, ne tikai tolerantiem. Šajā ziņojumā mēs sakām, ka vairs nevajadzētu būt dominējošiem spēkiem. Mēs vēlamies nodrošināt, lai jaunās sievietes un meitenes varētu baudīt tās pašas tiesības kā vīrieši, citādi nebūs līdztiesība. Mēs zinām, ka arī vīrieši un zēni arī ir jāņem vērā, jo bez viņiem nebūs iespējams nodrošināt līdztiesību. Jā, pasaulē ir vēl tādas valsts, kurās meitenes tiek nokalnās tādēļ, ka ir meitenes. Ceru, ka šo ziņojumu balsojumā rīt atbalstīs. Mēs vēlamies atbalstīt meitenes, stiprināt viņu lomu sabiedrībā. Paldies! Obrigado! Time for procedure. Liels paldies! Brīvā mikrofona procedūra. Marijans Patie. Kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Šī ziņojuma mērķis ir apgriezt eh, ģimenes un sabiedrības tēlu kājām gaisā. Un es to nevēlos atbalstīt. No sākuma tiek radīts iespējas, ka eh, pastāv vēlme uzlabot uz meitenēm piekļuvu izglītībai, taču zem šī skaistā virsraksta slēpjas kaut kas pilnīgi cits. Ziņojums iet tik tālu, ka eh, mācību programmās skolās vēlas iet ievietot arī seksuālās izglītības uh, jautājums, un tas iejaucas dalībvalstu suverenitātē, un tas ir pretrunā konvencijām, kur ir runa par uh, vecāku tiesībām. Šeit notiek iejauka, iejaukšanās ģimenēs, ģimeņu dzīvē, uh, skolotāju dzīvē. Šis uh, ziņojums nav saistīts ar izglītību, tā mērķis ir izmainīt mūsu sabiedrībā pastāvošās ģimenes, tādēļ neatbalstu šo ziņojumu hvala ah, señor diputado ricardo serrao santos nākamais runātājs eh, ricardo serrao santos kungs paldies priekšsēdētāji Eiropas Savienībā ir uzdevums nodrošināt uh, iespēju līdztiesību visiem bērniem ir jābūt tiesībām bezmaksas un neatkarīgai skolai uh, Un šis scenārijs nozīmē to, ka jāievēro arī dzimuma līdztiesība. Šeit ir jārīkojas holistiski, tā kā tas ir aprakstīts šajā ziņojumā. Un tas var gūt arī panākums. Mums ir nepieciešams demokratizēt izglītības sistēmu, lai tas uh, novestu pie dzimuma līdztiesības, iespēju līdztiesības. Uh, lai tiktu likvidēti visi šķēršļi un trūkumi izglītībā, ekonomikā un tā tālāk. Tādēļ nepieciešams Eiropas Savienībai izveidot eh, konkrētus instrumentus. Mums ir nepieciešama iecietība, solidaritāte, jo tikai tādā veidā mēs varam attīstīt sabiedrību. Tādēļ es apsveicu šo ziņojumu un Rodrigas kundzes iniciatīvu. Paldies! Nāk Nākamais runātājs Marijas Kungs, lūdzu. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Meit meiteņu atbalsts Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību ir būtisks, lai pastāvētu dzimumu līdztiesību visām dalību valstīm. Ir jādod savus ieguldījumus izglītības demokratizācijā, lai īstenotu dzimumu līdztiesību, lai vīriešiem un sieviešiem būtu sievietēm būtu iespēja baudīt dzimumu līdztiesību, piedalīties ekonomiskajā un sociālajā izaugsmā. izaugsmē. Ir e, jāīsteno dažādas izglītības izglītošanas kampaņas pret sieviešu diskrimināciju ir jāpārtrauc diskriminācija darba tirgos, ir jāņem vērā šie aspekti arī skolu izglītības programmās. Ir ļoti būtiski šeit nodrošināt izglītojošo darbu, izmantojot audzināšanas metodas, ir jācīnās pret stereotipiem, pret dažādiem aizspriedumiem, kādi pie mums valda, jo tikai tādas eh, sabiedrība var plaukt un zelt. Paldies! Paldies! Ernest Madrakauskungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dialogi un labs darbs, un tagad mums ir arī labs rezultāts no FEM komitejas un kultūras izglītības komitejas. Uh, Manuprāt, darbs tika veikts pareizi, mēs gājām pareizo ceļu, kas nekad nebeigsies, taču mēs eh, sekojam emancipācijas un izglītības ceļam. Dāmas un kungi, taču jūs vēlties, lai šis ziņojums būtu veiksmīgs, tad jums visiem tas ir jāatbalsta. Visiem ir jāatbalsta Rodrīgas kundzes ziņojums. Citādi mēs tikai mm, paši sev pie, apmānam. Es patiesībā negribēju pieteikties, taču, runāt, taču es dzirdēju agresīvus uh, vēstījumus par to, ka tiek apdraudēts ģimenes Eiropā. Nē, tas tā nav. Šis ziņojums ir pierādījums tam, cik ārkārtīgi nepieciešams ir iet šo ceļu, proti, ka beidzot tiek sasniegta dzimuma līdztiesība, ka uh, notiek cīņa pret diskrimināciju un aizspriedumiem. Tādēļ es šeit jo īpaši apsveicu un atbalstu referentus paveikto darbu. Ir jānodrošina līdztiesība, kas balstās uz daudzveidību, līdztiesība mūsu studentu vidū, kuriem ir tiesības par savu nākotni un ķermeni. Paldies! Paldies! Zaborskas kundze, lūdzu, vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Esmu pret ideoloģiskām iejaukšanām vecāku tiesībās kaudzināt bērnus vai arī iejaukšanos dalībvalstu suverenitātē. Atkārtošu, ka esmu pret to, ka šeit runā par dzimumiem. Uh, Eiropas parlamenta rezolūcijā. Ziņojumā ir pieprasīts eh, pievienoties Stambuls konvencijai, taču, manuprāt, tas būtu pārkopums, jo Stambuls konvencija pieprasa, lai tiek pieņemti likumi, kas iejaucas izglītības likumos, kriminālu procesu likumos, taču Eiropas Savienībai nav tiesības tā rīkoties, ņemot vērā iepriekšējos Eiropas tiesas uh, nolēmumus, man ir jāsaka, ka Eiropas Savienības pievienoš šai konvencijā būtu pretrunā pastāvošiem akī, tādēļ nevar atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs no Slovākijas. Brislek kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es nepasakos Rodrīgas kundzei par šo ziņojumu. Eiropas Savienības Slovākiem bija liels demokrātijas, brīvības un plurālisma cerības tārs, taču pēc vairāk kā desmit gadiem pilsoņi jautā, kur ir šī demokrātija. Mēs redzam uh, vairākus uh, atkārtotus mēģinājumus, kā tiek pārkāptas Eiropas Savienības kompetences, tiek pārkāptas subsidiaritāte. Uh, un es neatbalstu to, ka dzimuma līdztiesība tiek uzspiesta mūsu skolās un sabiedrībā. Eiropas pilsoņi vairāk kārt ir teikuši nē, gan Francijā, gan Horvātijā, gan Slovākijā, gan citvietē Eiropā. Mums ir jāuzklaus šīs balsis. Es aicinu šī ziņojuma autors. Ievērot tās tiesības, kas ir uh, dibināts mūsu pamatlīgumos. Un Ferēras un Rodrīgas kundzes eh, ziņojumi ir spilgts piemērs tam, ka tiek pārkāptas mūsu vērtības un tiesības. Paldies, paldies! Geriks kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Liels kino no kreisās puses. Jā, bet kaut kolā tas ir no kreisēm pusēm vienkārši tāda mūdēšana. Šis ziņojums 90% pārkāp subsidējās principu. Izglītības politika nav Eiropas Savienības uzdevums. Eiropas uh, ir, viņiem nekas nav meklējams uh, skolas plānos, ir īpaši par seksuālu audzināšanu. Uh, pirmās klases skolēniem kaut ko tādu mācīt tad septiņkārtīgā māte vai bezdarbnieks tēvs būtu, lai viņi e, stāstītu, kā viņi tiek galā e, ar savu dzīvi, un, un nevis šādi skolotāji, kas 60 tūkstoši bērnu priekšā stāv un stāst kaut ko tādu. Ja ir runa par e, mēteņu izglītību, tad šeit viss ir nepareiz temata noteikti, un Eiropā taču ir milzīgi daudz problēmas, ļoti daudz izaicinājumi. Tā kā pēdējais, kas mums šeit ir vajadzīgs, ir Eiropas Savienības seksuālā izglītība pamatskolās. Klausieties, atkal šādi jauni institīvas ziņojumi. Izbeidziet mums Kristus nerviem ar tādiem ziņojumiem. Paldies! Vielen dank! Paldies! Geriks kungam! Jūs bijat pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā, bet noslēgumā Eiropas komisijas vārdā runās komisārkungs Tibors Navračič. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji godātie deputāti. Komisija augstu vērtē šo ziņojumu par iespēju radīšanu meitenēm um, ar izglītības uh, palīdzību. Tiešām ir svarīgi informēt jauniešus par dzimumu līdztiesību un cīnīties pret uh, dzimumu stereotipiem un seksismu jau no agras, agra vecuma. Uh, ir, mēs strādājam pie šiem jautājumiem, ir jau e, sasniegti rezultāti. E, šis sievietes aktīvāk iesaistās e, augstākās izglītības jomā 60% universitāšu beidzē Eiropas Savienībā ir sievietes. Un arī ar zinātni saistītos Uh, mācību virzienos. Bet tomēr uh, joprojām pastāv zināmi stereotipi, lai gan sieviešu īpatsvars augstākās izglītības uh, iestādēs ir pieaudzis, tomēr sievietes ne visās jomās ir vienlīdzīgi pārstāvēts, piemēram, zinātnē, eksaktajās uh, jomā sievietes ir pārstāvētas mazāk un, uh, diemžēl, arī, izglī, uh, arī uh, algas jomā ir atšķirības. Uh, Tāpat uh, izglītības uh, darbinieku vidū sievietes ir uh, uh nevienlīdzīgi pārstāvētas, vadošos darbos ir mazāk sievietes Uh, tiek šobrīd izvērtētas um, uh, pamatskolu situācijas attiecībā uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanu. Pagājušajā mā, gada marta Šā gada martā notika izglītības ministru sanāksme Parīzē, apspriežot ne, notikušos um, terorisma aktus un par to, kā uh, veicināt vienlīdzību un cīņu pret dzimumu stereotipiem. Dzimumu līdztiesības dimensija ir iestrādāta arī Erasmus Plus programmā. Uh, Komisija uzskata, ka dzimumu līdztiesībai ir jāiet tālāk nekā tikai politiski centieni, tai jākļūst par politisku realitāti. Ļoti svarīga arī ir skolotāja attieksme, un skolotājiem ir svarīga loma, lai panāktu pārmaiņas. Ir jāveicina dzimumu līdztiesību, iztenojot politiku un iztenojot īpašas programmas, ir jāstiprina stiprina arī sadarbības starp dalību valstīm. Ir iespējams panākt straujāku progresu, ir jāpāriet no uh, problēmu identifikācijas uz to risināšanu, ir jāizvirza konkrēti izmērāmi mērķi un jāsako, kāds ir progress. Uh, Mēs arī uh, uzskatām, ka šī ziņojuma uh, pieņemšana noteikti ietekmēs gan debatas, gan uh, politisko attīstību. Priekšsēdētājs paldies uh, komisāru kungam, līdz ar to mēs